ievietot savu balsošanas kartiņu, bet balsoju pār. Thank you. Mēs ņemam vērā šo jūsu izteikumu, jā. No padomus esam saņēmuši pirmā lasījuma nostāju. Ekas kundze, arī jūsu balsošana iekārt nedarbojās, jā, labi, ņemam to vērā. Vēl kāds? kopā ar iemesliem un komisijas paziņojumu. Nosaukums tiks paziņ, iekļauts šī, šai, šī sanāksmes protokolā, un parlamentam trīs mēnešu laikā jānāk lejā ar savu nostāju. Un rīt 10. septembrī sāks, uz, tik, uzsāksies darbs pie šī jautājuma. 11. novembra sanāksmē pagājušajā gadā.